pīt uh, um, administratīvās procedūras, uh, un tāpēc gribu paziņot, ka mēs piekrītam uh, Frankus kungam šajā jautājumā un vajadzētu tikai balsojumu. Paldies! Labi. Kolēģi, pirmais, par ko balsosim, ir Dafa kunga ziņojums, ieteikums, projekts protokolam par Eiropas Savienības pamatiesību hartas piemērošanu Čehijas republikai. Te mums ir vienkāršota procedūra. Personālais balsojums sākam balsot. Liksi. Beidzam balsot. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Νταφ. Pieņemts. Ļoti labi. Apsveicam Dāfa kungu. Otrais Dāfa kungu ziņojums. Projekts protokolam par Eiropas Savienības pamatiesību hartas piemērošanu Čehijas republikai. Mums ir rezolūcijas priekšlikums. Pirmais grozījums pa daļām. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Dāfa kungu. Nākamais. Aizsardzības pasākums savstarpēji atzīšana civillietās, izturīs sveic un parvanovs ziņojums. Vienkāršotā procedūra, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam abus referentus. Nākamais punkts Tašnīkunga ziņojums Eiropas Savienības un Kanādas nolīkums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās. Referents Stašnīkungs ir lūdzis vārdu. Lūdzu, jums pāris minūtes. Thank you, Madam President. Paldies priekšsēdētāju. Parlaments balso, lai ja izteikt savu atbalstu Eiropas Savienības un Kanādas nolīkumam par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās. Ierosinātā vienošanās turpina un paplašina 98. gada nolīgumu par savstarpējo palīdzību muitas jomā, kas izveido juridisko pamatu Eiropas Savienības un Kanādas muitas sadarbībai par piegādes ķēdes drošību un riska pārvaldību. Tīpaši tas paver iespējas savstarpējiem nolīgumiem par muitas drošību, pastiprina drošu muitas sistēmu. Un, stiprina loģistikas eh, ķēdi starptautiskajā tirdzniecībā. Te tiek risināt tādi jautājumi kā konteineru drošība un eh, tirdzniecības atvieglošana. Te nav nekāda ietekmes uz Eiropas Savienības budžetu, bet šis eh, jautājums pavisam noteikti uzlabos mūsu sadarbību ar Kanādu. Tas ir saskaņā ar vispārējo ekonomisko un tirdzniecības nolīgumu, kas tiks noslēgts drīzumā. Es tā vismaz ceru. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Balsosim tagad par stāšanī kungu ziņojumu. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Stašnīku kungu. Nākamais ziņojums ir Gigolda kunga ziņojums Eiropas banku iestādu un kredītiestāžu uzraudzība. Pirmkārt, balsosim par otro grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tas nozīmē, ka nākamais grozījums atkrīt. Tagad balsosim par visu priekšlikumu ar grozījumiem, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Gīgot kungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Dargie kolēģi, mēs tikko esam nobalsojuši par izmaiņām, kas ir nepieciešams Eiropas banku iestādēji, lai pavērtu iespēju dot atbilstīgās pilnvaras Eiropas centrālajai bankai kopējās bankas savienības izveidē, par ko esam runājuši jau ilgu laiku. Diemžēl dažas dalība valsts vēl nav gatavas un nav sagatavojušas ratifikāciju. Mans ziņojums par izmaiņām ir tāda kā svīra, lai, ja saglabātu kontroli pār Marijans Taisens ziņojumu par pilnvaru piešķiršanu Eiropas centrālajai bankai par kopējo bankas uzraudzību. Un tāpēc mums ir galīgo likumdošanas balsojumu jāpārceļ, lai kontrolētu šo te demokrātisko procesu un sagatavotos nākamajam solim, lai īstenot kopējo fiskālo un banku uzraudzību. Un tāpēc es lūdzu likumdošanas sadaļu šajā balsojumā pārcelt. Paldies Gīgolda kungam. Tagad balsosim par referenda priekšlikumu, kas par, pret, atturas pieņemts. Tātad to esam apstiprinājuši pārējiem pie tā Esenas kundzes ziņojuma. Īpaši uzdevuma piešķiršana Eiropas centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku. Otrais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. viss priekšlikums kopumā ar grozījumiem par, pret, atturas, pieņemts. Taisens kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Arī es gribētu lūgt pārcelt eh, likumdošanas rezolūcijas eh, nobalsošanu saskaņā ar 57. panta 12. punktu. To pašu iemeslu dēļ, par kuriem stāstīja Gīgolda kungs. Mēs savās debatēs esam runājuši par šo jautājumu pirmdien 2005. tad, kad runājām par darba kārtību. Un tāpēc es gribētu lūgt, lai balsojums par eh, likumdošanas rezolūciju tiktu atcelts. Uh, Paldies, Taisens kundze. Kurš pār Taisens kundzes priekšlikumu, ka mēs atliekam balsojumu pret, atturas? Referents priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to galīgais balsojums tiek atlikts. Un mēs pārējām tālāk pie Roitovas kundzes ziņojumu par pirotehniskajiem izstrādājumiem. Tātad par uh, tiesību aktu saskaņošanu. Roitovs kundze vēlas izteikties. Lūdzu, kundze, jums vārds. Godātie kolēģi, direktīva par pirotehniskajiem izstrādājumiem ir radusies no deviņiem, deviņām dažādām direktīvām. Citkārt, piro, gaisas pilvenu ražošana Eiropas Savienībā no 4. jūlija kļūtu nelegāla. Mēs vēlamies labāk aizsargāt patērētājus pret Āzijā ražotiem zemās kvalitātes produktiem. Es gribētu pateikties visiem par to, ka, kas atbalsta um, šo, šīs, šo te modernizāciju. Paldies! Tagad balsosim. Vispirms 52 grozījumi no Inta un uh, ETP, kas par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka otrais grozījuma bloks atkrīt. Balsosim par priekšlikumu ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Likumdošanas projekts, tas ir person, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Roitovs kundzi. Komisārs Olī Rēns vēlas izteikties. Lūdzu, komisāra kungs, jums vārds. Be... Es uh, labprāt būtu uh, Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētājs, godētā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Uh, um, es vairāk interesējos par ugunsdzēsību nekā par pirotehniku, un tomēr komisija gribētu pateikties Roitavas kundzei referentei par viņas darbu un pieliktiem pūliņiem, izstrā, izskatot šo priekšlikumu kompromisa garā un uh, ar nolūku panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Komisija nestāsies ceļā vienošanas panākšanai starp institūcijām, un tāpēc arī atbalsta šo kompromisu pakotni un uh, tās ātru pieņemšanu. Tomēr komisija rezolūcijai ir vairāki bāžu punkti, eh, ko um, par šo te direktīvas projektu. Un tāpēc esam nosūtījuši parlamenta dienestiem mūsu paziņojumu uh, tagad eh, plenārsēdes laikā par šiem jautājumiem. Paldies! ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μπόρη σχετικά με την εφαρμογή της... Labi, un tagad pārējām pie Boris kunga ziņojuma audiovizuālo mēdīju pakalpojumu direktīvas īstenošana. Vispirms rezolūcijas priekšlikums. Piektais punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 28. punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts. Atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 42. punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. 44. punkts, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 45. punkts, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 47. punkts, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 54. punkts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot.